ar stāstījumu par to, ko Čehijas prezidentūrai izdevās sasniegt pusgadu laikā, un pēc tam mēs sāksim debatas, kas eh, ļaus mums sasaistīt Čehijas paveikto ar to, ko jaunais eh, prezidents struktūras sastāvs ar Eriks Kilkungu eh, sola sasniegt turpmāk. Čekob, vārds jums. Vážený pane předsedo, vážení. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Man ir liels gods šodien uzrunāt jūsu komiteju jaunajā parlamenta sasaukumā. Es pārstāvu valsti, kas bija prezidējošā valsts Eiropas Savienībā 2009. gada pirmajā pusē. Un vispirms ļaujiet man uh, apsveikt jūs ar ievēlēšanu vai pārvēlēšanu atkārtoti Eiropas parlamentā, un es novēlu jūs komitejai visu to labāko jūs turpmākajā darbā. Attiecības starp Eiropas Savienības padomi un parlamentu tradicionāli ir veidojušās ļoti labi, un mēs esam uh, strādājuši cieši kopā, roku rokā, kas, protams, ir ļoti labi, jo tādējādi mēs esam vienlīdz atbildīgi par vienu no visvairāk integrētajām politikām, kas tieši un nepastarpināti ietekmē miljoniem Eiropas lauksaimnieku dzīvi. Un viņu ieguldījums ir ļoti nozīmīgs ikvienā Eiropas Savienības eh, dzīves jomā. Tāpat arī mūsu eh, lēmumi ietekmē ikvienu Eiropas Savienības iedzīvotāju eh, dzīvi. Es gribētu teikt, ka es ceru uz to, ka arī mūsu turpmākā sadarbība attīstīsies tikpat veiksmīgi, it īpaši ņemot vērā to, ka jūs par savas komitejas priekšsēdētāju esat ievēlējuši uh, cilvēku, kurš ir eh, strādājis daudzus gadus Eiropas Savienības padomē, guvis plašu pieredzi šajā darbā. Man lūdzu informēt jūs par Čehijas prezidentūras paveikto lauksaimniecības jomā. Kā jūs visi zinat, Pagājušā gada otrā puse un šī gada pirmā puse ir iezīmējusies ar vēsturiski nepieredzētu ekonomisko krīzi, kas skārusi visas Eiropas Savienības dalībvalstis. Tieši tādēļ Čehijas prezidentūra eh, mēģināja atrast kompromisu par Eiropas Savienības ekonomiskās atjaunotnes plānu. Tādējādi mums ir izdevies asignēt 5 miljārdus eiro attīstības projektiem enerģētikas nozarē, kā arī lauku attīstībai. Cita starpā šī vienošanās paredz vairāk nekā 1 miljardu eiro novirzīt Eiropas Savienības lauku attīstības fondam. Ir palielināta arī asignējuma Eiropas Savienības dalībvalstīm, lai tās varētu risināt uh, Eh, tās problēmas, kas tika konstatētas tā saucamajā lauksaimniecības veselības pārbaudē. Un mēs esam paredzējuši konkrētus pasākumus gan 2009. gan 2010. gadā. Šeit es runāju par, piemēram, interneta plašāku pieejamību. Un šeit es gribētu pateikties arī Eiropas parlamentām, kas deva savu ieguldījumu, lai šis ekonomiskās atjaunotnes plāns varētu tikt realizēts. Šī globālā ekonomiskā krīze ir būtiski ietekmējusi gandrīz visas tautsēmniecības nozars, ieskaitot, protams, arī lauksēmniecību. Un tā ir viena no tām nozarēm, kuru vissmagāk ir skāra šī krīze, jo īpaši tas attiecās uz pienražotājiem. Pienražotāji piedzīvo būtisku pieprasījumu kritumu pēc piena, un viņi saņem ļoti zemas iepirkuma cenas par saviem ražojumiem. Čehijas prezidentūra ļoti rūpīgi kopā ar Eiropas komisiju mūsu prezidentūras laikā ir sekojusi notikumu attīstībai. Un šis jautājums vienmēr ir bijis mūsu prioritāte gan visās ministru padomēs, uh, gan arī citās sanāksmēs, un mēs esam darījuši visu, lai izmantot visus mūsu rīcībā esošos tirgus instrumentus, lai atvieglotu situāciju Eiropas tirgū. Mm, eventuāli tas ir novedis eh, pie mm, rezultātiem. Pateicoties komisijas izpratnē, mums izdevās pilnībā aktivizēt atbalstu privātajiem uzkrājumiem, tas pats attiecās uz eksporta kompensācijām un intervences iepirkumiem sviestam un vai piena pulverim. Mums pat izdevās spērt soli vēl tālāk. un tika piedāvāts pagarināt uh, e, intervences iepirkumu termiņu arī pēc šī gada augusta, uh, paredzot iespēju vēl vairāk pa pagarināt šo termiņu, un tas varētu uh, iestiepties pat 2011. gadā. Tāpat tika ierosināts, ka uh, sviesta privāto krājuma periods būtu jāpagarina, un tam būtu tātad jāturpinās arī pēc šī gada 15. augusta. Tālāk tika akceptēts uh, priekšlikums uh, pagarināt tiešo maksājumu termiņu lauksaimniekiem arī pēc šī gada septembra un veikšos maksājumu 70% apmērā. Tālāk par piena ražotājiem. Piena ražotāji uh, varēs izmantot tos pasākumus, uh, kas atrunāti ekonomiskās atjaunotnes plānā. Novembra vienošanās rezultātā par kopējas lauksaimniecības veselības stāvokli ļauj dalību valstīm veikt nepieciešamos pielāgojumus. pasākumu formā, kas varētu sniegt efektīvāku atbalstu pienražotājiem. Tas viss Eh, iet caur lauku attīstības programmu. Daži no šiem priekšlikumiem tiks piedāvāt jūsu komitejai balsošanai, izmantojot tā saucamo vienkāršoto procedūru. Pateicoties manis iepriekš nosauktajiem pasākumiem, bija iespējams apstādināt piena cenu lejupslīdi lai arī mums nav izdevies panākt šo cenu kāpumu, tad jāatcerās, ka patreizējā globālajā ekonomiskajā situācijā tas ir ļoti grūts uzdevums. Tomēr mūsu mēķis ir gūt pozitīvus rezultātus šajā jomā, jo Pretējā gadījumā ilgtermiņā šāda situācija vairumām lauksaimnieku ir pilnībā nepieņemama un novedīs viņus pie uh, izputēšanas. Eiropas Savienības prezidentūra aicināja komisiju sagatavot detalizētu ziņojumu par situāciju piena tirgū, kā arī ierosināt pasākums tālākai situācijas stabilizēšanai. Tas savukārt varētu kalpot par pamatu diskusijām, kas turpināsies eh, pre Zviedrijas prezidentūras ietveros. Es ļoti ceru, ka piedāvātie jaunie pasākumi iedegs gaismu tuneļa galā piena ražotājiem jau šoruden. Kā jūs zinat, ka Par spīti pozitīvajiem, kaut arī vājiem signāliem, kas uh, nāk no piena tirgus, mēs zinām, ka būs jāpieliek liels pūls, lai pārvarētu sarežģīto situāciju piena tirgu Eiropā. Tas noteikti būs uzdevums, kas būs mūsu darba kārtībā vēl ilgi. Ja mēs gribam panākt kādu labu rezultātu, tad mums ir jāstrādā saliedēti. Vēl daži vairāk, daži svarīgi jautājumi, kas tika risināti Čehijas prezidentūras laikā. Mēs uzskatījām, ka ir ļoti svarīgi, lai diskusijas par kopējas lauksainiecības politikas nākotni turpinātos. Tādēļ mēs pievērsām lielu uzmanību KLP ieviešanai, it īpaši attiecībā uz tiešajiem maksājumiem Eiropas Savienības lauksaimniekiem pēc 2013. gada. Tā kā diskusijas par nākamo finanšu perspektīvu laikā no 2014. līdz 2020. gadām tuvojas noslēgumām. Mūsu prezidentūras laikā Mēs veicām pasākumus, kas veicināja tādu atklātu un visaptverošu diskusiju par kopējās lauksaimniecības politikas nākotni. Daudzos gadījumos šīs diskusijas tika papildinātas ar jūsu komitejas pārstāvju nozīmīgu un svarīgu ieguldījumu. Tāpat šis jautājums tika skatīts lauksaimniecības un zivsaimniecības um, ministru neformālajā padomē jūnijas sākumā Brno. Prezidentūra konsekventi ir strādājusi pie jūnija padomas secinājuma teksta, ko atbalstīja 24 dalībvalstis. Tādējādi lielākais vairums dalībvalsts skaidru un nepārprotami parādīja, ka tiešajiem maksājumiem nākotnē ir jābūt godīgiem, taisnīgiem, efektīviem, viegli ieviešamiem. Es esmu pārliecināts, ka Čehijas prezidentūras laikā iesāktās diskusijas turpināsies arī Zviedrijas prezidentūras ietvaros, uh, kas varbūt vairāk koncentrēsies tieši uz otrā pīlāra nākotne. Čehijas prezidentūra panāca to, ka būtiski tika vienkāršotas procedūras KLP divās jomās. Pirmkārt, integrējot eh, vīna nozars reformu, izveidojot vienotu kopējā tirgus organizāciju, kas iezīmē daudzu gadu pro tehniskās vienkāršošanas procesu kulmināciju. Šī procesa ietvaros vairāk nekā 20 regulas par uh, kopējo tirgus organizāciju atsevišķās nozarēs ir tikušas apvienotas, veidojot harmonizētu noteikumu kopumu. Otrakārt, maija padomē, kurā tātad piedalījās lauksaimniecības un zivsaimniecības ministri, tika panākta vienprātīga politiskā vienošanās par padomas secinājumu tekstu, kas paredz vienkāršotu kopējo lauksaimniecības politiku Eiropai. Un galvenais vēstījums bija, ka KLP vienkāršošanas process ir un būs prioritāte Eh, visās patreizējās un arī nākotnes diskusijās par šo politiku. Un ministru padomu apstiprināja arī savu apņemšanos samazināt administratīvo slogu par 25% līdz 2012. gadam. Tas ir ļoti svarīgs kompromiss. Un tā mērķis ir nodrošināt reāls, praktisku ieguvumu un labumu lauksaimniekiem. Diskusiju laikā dalība valstis piedāvāja vairākus likumdošanas priekšlikumus, kas būtu vērsti uz KLP vienkāršošanu. Komisija tos nekavējoties izvērtēja ar domu, ka būs arī tālākās diskusijas par šīs likumdošanas analīzi 2009. gada novembrī padomē. Šīs likumdošanas mērķis ir nodrošināt uh, padomes rekomendāciju ieviešanu par maksājumu aģentūrām. Ir arī ļoti svarīgi, lai atsevišķie ģenerāli direktorātu labāk koordinētu savu darbību un lai maksimāli izmantot informāciju tehnoloģijas, lai samazinātu šo administratīvo slogu, kas jānes lauksaimniekiem. Un tad es gribētu pateikt dažus vārdus ka, par tēmu, kas ir svarīga gan ražotājiem, gan patērētājiem. Šeit es domāju lauksaimniecības un pārtikas produktu kvalitātes politiku. Jūnija padomes sanāksmē Čehijas prezidentūra panāca uh, vienbalsīgu dalībvalstu atbalstu padomes secinājumu tekstam par Eiropas Savienības lauksaimniecības produktu un pārtiks kvalitātes politiku. Tā bija reakcija uz komisijas paziņojumu, kas tika publicēts 2009. gada maijā par šo tēmu. Un galvenais vēstījums Eiropas Savienības pārtiks produktu ražotājiem ir kvalitāte un vēlreiz kvalitāte, kas varētu nodrošināt ilgtermiņu konkurēt spēju un kas paredz augstu pievienoto vērtību Eiropas Savienības lauksaimnieku saražotajai produkcijai. Tas ir dokuments, kas pasvītro nepieciešamību nostiprināt un attīstīt esošās politikas schēmas gan lauksaimniekiem, gan ražotājiem. E, tīpaši jau šeit mēs runājam par bioloģisko lauksaimniecību un mm, tā saucamajām geogrāfiskajām indikācijām. Mūsu mērķis noteikti ir nodrošināt nepieciešamos produkcijas apjomu ņemot vērā pieprasījumu, bet īpaši ir jāstrādā pie marķēšanas. Tālāk prasības, kas attiecās uz administratīvo procedūru vienkāršošanu, geogrāfisko indikāciju reģistrēšanai, lai uzlabotu um, tradicionālo produktu ražošanu, kā arī, lai nostiprinātu šo geogrāfisko indikāciju nosaukumu aizsardzību attiecībā pret trešajām valstīm. Čehijas prezidentūra organizēja ministru konferenci par šo tēmu. Tā notika 2009. gada martā Prāgā. Tur piedalījās arī vairāk jūsu komitejas pārstāvi. Un tās rezultāts deva būtisku ieguldījumu, lai panāktu vienošanos starp padomu Čehijas prezidentūru. Es gribētu arī jūs informēt par uh, regulas priekšlikumu attiecībā uz tirzniecības noteikumiem putnu gaļai. Mēs šo tēmu pārņēmām vai saņēmām no Francijas prezidentūras pēc tam, kad padome un parlaments bija noraidījuši komisijas likumdošanas priekšlikumu, kas pieļāva putnu gaļas ķīmisko apstrādi. Tas bija 2008. gada beigās. Tas bija ļoti jūtīgs jautājums, it īpaši attiecībā uz importu no trešajām valstīm un attiecībā uz um, smago spiedienu, ko mēs izjutām transatlantisko attiecību kontekstā. Um, mēs uh, piedāvājām kompromisu attiecībā uz higienas prasībām, un Čehijas prezidentūrai vajadzēja tikai attiecināt uh, uz um, pusfabrikātiem uh, tās normas, kas attiecās uz svaigo vistas gaļu. Eh, šeit mums tomēr nācās izslēgt no svaigās gaļas kategorijas iepriekš sasaldētu gaļu. Mums izdevās panākt kompromisu padomē, un mēs pievienojām iztrūkstošās definīcijas, un tagad likumdošanas priekšlikums atrodas Pasaules tirzniecības organizācijā. Un mēs gaidām komentārus no viņiem attiecībā uz KLP otro pīlāru. Čehijas prezidentūra šeit ir strādājis ne tikai pie ekonomiskās atjaunotnes plāna, bet mēs esam arī identificējuši teritorijas Eiropas Savienībā ar dabiski nelabvēlīgiem uh, apstākļiem lauksaimniecībai. Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padome apstiprināja secinājumus, balstoties uz komisijas paziņojumu, ko tā publicēja jūnijā. Mēs aicinājām dalībvalsts iesniegt uh, kartes, kur būtu atzīmētas um, teritorijas, kas uzskatāmas par lauksaimniecībai nelabvēlīgām uz 2010. gadu. Uh, šīs kartes tika izvērtētas uh, pēc ierosinātajiem kritērijiem, un tas kalpoja par pamatu uh, likumdošanas uh, projektam, kas caurskatāmi un vienveidīgi, tātad visiem vienādi nodefinētu un noteiktu eh, šīs lauksaimniecībai nelabvēlīgās teritorijas Eiropas Savienībā sākot no 2014. gada. Tagad es gribētu parunāt par veterināriju, fitosanitāriju un pārtiku. Vispirms gribētu pieminēt vienu svarīgu kompromisu, ko es pats augstu vērtēju. Mūsu prezidentūras termiņa pašā sākumā mēs, kā vienu no prioritātēm veterinārijā jomā, minējām regulas par dzīvnieku aizsardzību, to nogalināšanas laikā izstrādi. Jūs zinat, ka diskusijas bija sarežģītas, um, bet mūsu priekšlikums tika vienbalsīgi apstiprināts lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru jūnija padomē. Kompromiss ko mums izdevās panākt, ir balstīts uz jaunākajiem zinātniskajiem atklājumiem attiecībā uz tehniskajiem parametriem, kādi jāievēro um, nogalinot dzīvniekus lopkautuvēs. Te iet runa gan par monitoringu, gan uh, par uh, efektivitāti. Bez tam dalību valstīm tika atļauts saglabāt arī striktākas normas, kas būtu jau iestrādātas viņu likumdošanā. 2008. gada decembrī komisija nāca klajā ar direktīvas projektu par zinātniskos nolūkos izmantotiem dzīvniekiem. Eh, teksta pirmais lasījums tika veiksmīgi pabeigts un tika apspriesti arī parlamenta ierosinātie grozījumi. Tālāk, kas būs nākamajā lasījumā, tas jau ir atkarīgs no Zviedrijas prezidentūras. Es esmu pārliecināts, ka šis priekšlikums tiks uh, apstiprināts un pieņemts 2009. gada decembrī, arī pateicoties, protams, jūsu sadarbībai. Tālāk par dzīvnieku labturību. Šeit es gribētu pieminēt padomes secinājumu teksta pieņemšanu, eh, kur bija mm, deklarācija par dzīvnieku labturību, kurā mēs aicinājām trešās valstis pieņemt nacionālo likumdošanu, tātad savu likumdošanu šajā jomā. Vēl viens svarīgs panākums, ko mums izdevās sasniegt Čehijas prezidentūras ietvaros dzīvnieku labturības jomā, ir regulas projekta pieņemšana par dzīvnieku blakus produktiem. Mēs pārskatījām esošo regulu, lai to padarītu vienkāršāku un vieglāk saprotamu. Bez tam mums izdevās arī samazināt administratīvo slogu lopu audzētājiem, kā arī iestādēm. mums izdevās vienlaikus arī ņemt vērā visas tās prasības, kas attiecās uz dzīvnieku un cilvēku veselību, eh, darbojoties ar vai rīkojoties ar dzīvnieku blakus produktiem. Un tagad par pārtikas jomu. Pārtikas jomā Čehijas prezidentūra panāca politisko vienošanos par jaunajiem pārtikas produktiem. Un tas tika panākts lauksaimniecības iesaistības ministra padomē jūnijā. Tad priekšlikums ir nodrošināt uh, augstu pārtiks produktu kvalitāti, lai aizsargātu cilvēku veselību uh, tajā pat laikā veicinot uh, pārtikas kopējā tirgus normālu funkcionēšanu. Mēs definējām arī, kas ir tā saucamā jaunā pārtika, ieskaitot arī jaunās pārtiks ražošanas tehnoloģijas. Tad, kad vienošanās tiks panākta padomē, tad priekšlikums nonāks parlamentā apstiprināšanai otrajā lasījumā. Bez tam pārtikas jomā tika apspriests regulas projekts par pārtikas marķēšanu. Šeit mērķis ir panākt, lai marķējums būtu vieglāk lasāms, labāk saprotams un lai tas atbilst patērētāju vajadzībām un prasībām visā Eiropas Savienībā. Mēs vēlējāmies arī atjaunināt uh, divas jomas attiecībā uz uh, pārtiks marķējumu, tātad uzturvērtības norādes un veselīguma norādes. Mūsu prezidentūras eh, laikā tika panākta vienošanās, un tā ir aprakstīta progresa ziņojumā, ko iesniedz Čehijas prezidentūra. Un tagad ļaujiet man bilst pāris vārdus par fitosanitāriju un par importu, par pārtiks produktu importu. Čehijas prezidentūra sadarbībā ar Eiropas komisiju un parlamentu panāca kompromisu par pesticīdu statistiku. Bet, diemžēl, ņemot vērā sarežģījumus ar procedurālajiem jautājumiem. Šis priekšlikums vēl gaida apstiprināšanu, un es eh, ceru, ka jaunais parlamenta sasaukums oficiāli apstiprinās šo vienošanos. Vēl viens no panākumiem padomē bija trīs vielu apstiprināšana, kas var tikt izmantotas augu aizsardzībai. Tad tie ir augu aizsardzības līdzekļi. Čehijas prezidentūra deva aktīvu ieguldījumu tajā, lai noformulētu jaunos starptautiskos standartus un fitosanitārās prasības. To izstrādāja pārtiks un veterinārais birojs ar mērķi, lai ierobežotu uh, koku kaitēkļu izplatīšanos um, tieši caur koksnes iepakojumiem materiāliem. Tālāk, ja runājam par likumdošanas vienkāršošanu, tad Čehijas prezidentūra sagatavoja padomes secinājumu tekstus par novecojošu normu un regulu atcelšanu. Un tad es gribētu nedaudz parunāt par meža saimniecību. Šeit padome apsprieda sen gaidīto priekšlikumu par uzņēmumu pienākumiem, uh, kuri tirgojas ar koksni un koksnes produktiem. Čehijas prezidentūra gribēja panākt progresu šajā jomā, un mēs izdarījām visu, kas bija mūsu spēkos. Tomēr mēs nevarējām pārvarēt atšķirības, svarīgās atšķirības starp dalībvalstīm, un tādēļ Zviedrijas prezidentūra turpinās strādāt pie šī priekšlikuma. Tālāk par starptautiskajām organizācijām. Čehijas prezidentūra pārstāvēja Eiropas Savienības intereses meža saimniecības jomā divos svarīgos starptautiskos pasākumos. Viens no tiem bija Pārtiks un veterinārās organizācijas eh, mežsaimniecības 19. sanāksme Romā. Tur tika runāts par, eh, par mežsaimniecības eh, politikas pielāgošanu um, mainīgajiem apstākļiem un mežu ilgtspējīguma nodrošināšanu. mēs e, piedāvājām pievērst lielāku uzmanību visas pasaules mežu ģenētiskajiem resursiem. Tālāk mēs veicām sagatavošanos ANO mežu fóruma, astotajām fórumām Ņujorkā aprīļa beigās. Eiropas Savienības pozīcijas vadlīnijas tika pieņemtas padomas secinājuma formātā. Šī fóruma galvenās tēmas cita starpā bija meži mainīgajā vidē un finanšu ietvars ilgtspējīgai mežu apsaimniekošanai, piesaistot esošos finanšu resursus. Jaunās rezolūcijas pieņemšana par mežiem mainīgajā vidē uzskatāma par reālu panākumu, bet rezolūcija par ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas finansēšanu bija dokuments, ko mums neizdevās apstiprināt, ņemot vērā uh, domstarpības starp finanšu līdzekļu donoriem un saņēmējiem, kaut arī ab, abas puses un Eiropas Savienība bija gatava kompromisiem un tā rezultātā ilgspējīgas meža apsaimniekošanas finansēšana būs tēma, kas tiks iekļauta nākamajā ANO um, mežu komitejas sanāksmē. Dāmas un kungi, es īsumā rezumēju Čehijas prezidentūras paveikto Eiropas Savienības padomē 2009. gada pirmajā pusē. Es ļoti labi apzinos, cik svarīgu un nozīmīgu lomu Eiropas parlaments un tā komitejas spēlē, ir tīpaši jūsu komiteja, šo jautājumu risināšanā. Nākotnē mums izvirzīsies daudz grūti un sarežģīti uzdevumi, ko nāksies risināt sarežģītā ekonomiskā situācijā. Tas ir nenoliedzami bet viens no svarīgākajiem parametriem, kas iezīmēs nākotnes sadarbību pēc manām domām, būs mūsu spēja rīkoties. Ārējo apstākļu mainīgums no kā cieš mūsu lauksaimnieki, ir jo īpaši kaitējoši šajā ekonomiskajā situācijā, un tādēļ būtu nepieciešama no mūsu puses ātra reakcija. Šos uzdevumus mums izdosies atrisināt tikai tad, ja mums būs labs, veiksmīgs dialogs starp mūsu institūcijām un, ja mēs sadarbosimies un būsim gatavi panākt kvalitatīvus un ātrus kompromisus. Tas jo īpaši būs svarīgi, ja lēmumi kopējās lauksaimniecības politikas jomā tiks pieņemti atbilstoši koplēmumu procedūrai. Zviedrijas eh, ministrs eh, noteikti arī runās par eh, daudziem tiem jautājumiem, ko es pieminēju, bet mūsu pilsoņi un mūsu lauksaimnieki ar lielām cerībām raugās uz mums. Un es esmu pārliecināts, ka laba sadarbība starp mūsu institūcijām ir atslēga tam, lai sasniegtu pozitīvus rezultātus. Un ļaujiet man noslēgt manu uzrunu vēlreiz augsti vērtējot veiksmīgo sadarbību ar Eiropas parlamentu, un es gribu novēlēt mums visiem visu to labāko. Paldies! Grazie! Paldies! Paldies, eh, Jakoba kungs, par jūsu runu! Tās bija ļoti labs pārskats, un es gribētu mūsu visu vārdā uzteikt jūsu lielisko darbu un Čehijas prezidentūras veikto darbu. Es esmu pārliecināts, ka arī Zviedrijas prezidents to ņems vērā, Zviedrijas prezidentūra to ņems vērā. Un uh, tagad cilvēkiem ir iespēja izteikt, Alberts Dets, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāja kungs. uh, ministra kungs un uh, lauksaimniecības uh, komitejas uh, priekšsēdētāji. Uh, pateicos par jūsu darbu. Es to augstu vērtēju un man jāsaka, ka uh, mans vēlēšana apgabals ir uh, tieši pie pašas Čehijas uh, robežas, un es tāpēc ļoti labi pazīstu jūsu, uh, esmu iepazinies ar jūsu lielisko darbu jūsu zemi, jūsu valsts iekšējās, eh, iekšējā politika ir bijusi diezgan eh, grūta ņemot vērā pašreizējo situāciju. Es nerunāšu par to, par tiem jautājumiem, kuriem jūs, eh, kurus jūs skārāt, tāpēc, ka mm, man nebūtu pietiekoši daudz laiku uz to. Taču vakar lauksaimniecības komisāre arī izteicās par uh, piensaimniecību. Un arī jūs skārāt šo jautājumu, un uh, jūs izteicāties par uh, intervencēm sviestam un uh, vājpienu pulverim. Būtu ieteicams, lai mēs drīzāk liekos eh, eh, ražojums izņemtu no tirgus, nevis, eh, nevis atkal laist apristē. Runājot par kopēju lauksaimniecības politiku, protams, ka tā ir aktuāla tagad un arī turpmāk tāda būs. Un runājot arī par šiem lauksaimniecībā nelabvēlīgo reģionu apzīmējumiem. Un eh, jaunie, eh, jaunā, jaunie apzīmējumi zonā, eh, kādas tās ir Čehijā, jums, jums gan ir mazāk kalnu nekā mums, bet arī jums ir zonas, kurās ir nozīmīgi šķērši lauksaimniecības darbu vēršana, veikšanai. Jūs runājāt arī par pārtikas kvalitāti. Kvalitāti mēs zinām, ka Eiropā, nerunājot par citiem pasaules reģioniem, šis jautājums ir ļoti svarīgs. Mūsu lauksaimniekiem problēma ir tā, ka bieži vien ir grūti saglabāt eh, tādu cenu, Uh, tirzniecībā viņu produktiem, lai būtu vērts uh, ražot kvalitatīvus produktus. Tāpēc uh, viņiem ir jāapmierinās ar zamākām cenām, un mums būtībā būtu jādomā par to, uh, lai viņiem nodrošinātu tādu cenu, lai arī pārtika varētu būt kvalitatīva. Jo svarīgi, lai uh, tie um, standarti, kas tiek piemēroti attiecībā uz Eiropas Savienībā saražoto pārtiku, tiktu arī piemēroti uz citur attiecī uh, ehm, saražoto pārtiku. Jūs uh, esat iestājušies par uh, mājputnu, par uh, um, mājputnu gaļas ražotājiem. Uh, Un, eh, protams, mēs arī vēlamies, lai turpmāk būtu ļoti laba kvalitāte šiem produktiem. Katrā ziņā īsumā es gribēju pateikties par jūsu lielisko darbu. Jūs sacījāt, ka lauksaimniecības komitejas loma pieaugs, tad, kad stāsties spēkā koplēmuma procedūra tad, kad Lisabonas līgums tiks uh, pieņemts, uh, tad, protams, vēlams, lai ratifikācija notiktu pēc iespējas ātrāk, un līdz ar to ir svarīgi, lai to izdarītu arī Čehija, un tādā veidā tad mēs varēsim ķerties klāt kopējām procedūrai. Paldies! Paldies, Albert! Tā ir, ka šī tēma ir ļoti svarīga. Protams, ir svarīgi, lai uh, pārtiks drošības noteikumi tiktu piemērot visiem vienādi. Protams, ja mēs uh, kvalitātes latiņā noliekam uh, pietiekoši augstu, tad tā jātiec uz visiem. Paldies, priekšsādātāja kungs. Paldies. Uh, Ministra kungs, es gribētu jūs sveikt eh, sociālistu vārdā. Jūs sniedzāt pārskatu par jūsu prezidentūras veikto darbu. Ir eh, bijuši zināmi sarežģījumi Čehijas republikai gan eh, iekšēji, gan starptautiskā līmenī. Pat tādā valstī, kas tiek uh, uzskatīta par eiroskeptisku, jūs parādījāt, ka iestādes strādo, strādā labi, un līdz ar to jūs esat bijuši uh, uzdevuma augstumos. Eiropas parlaments ir uh, iestāde, kas ir vistuvāk vēlētājiem, un līdz ar to mēs ļoti sekojam tam, kas notiek piensaimniecības nozare. Un mēs atzīstam, ka jūsu prezidentūra ir veikusi svarīgu darbu, tomēr mums ir pamats uztraukties, jo vakar šeit bija komisāre, lauksaimniecības komisāri, un eh, mūs, protams, visus interesēja tas, ko viņas sacīja, un mēs ļoti cerējām uz, eh, ceram uz šo uh, septembra padomes sanāksmi. Čehijas uh, republika ir viņai ir pamats būt apmierinātai. Taču es gribētu zināt, ko, ar ko mēs varētu rēķināties nākotnē. Kā mēs kādu ieguldījumu mēs varē, varēsim sniegt, eh, risinot šo problēmu e, Eiropā piensaimniecības nozarē? Grazie, Luis. Paldies, Luis. Un tagad uh, vārds Vočevoska kungam lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāja kungs. Vispirms es gribētu uh, pateikties Čehijas prezidentūrai. Un jums bija daudz izaicinājumu, jūs ļoti labi veicāt savu uzdevumu. Tiešām uh, ļoti labā veidā jūs risinājāt eh, dažus uzdevumus, kas bija ļoti grūti. Jūs, piemēram, runājat par uh, dzīvnieku aizsardzību kaušanas laikā un arī uh, tāds uh, emocionāls ievirs jautājums, kas radās uh, apspriežu laikā. Jūs tiešām izdarījāt ļoti labu darbu. Un es biju klāt šajās debatēs, un es atceros, cik grūti, grūtas bija šīs eh, Čehijas prezidentūras debats, un es tiešām varu jūs tikai uzteikt jūsu lielisko darbu. Cerēsim, ka arī nākošā prezidentūra būs tikpat sekmīga kā jūsējā. Paldies! Labi, jā, citi eh, negrib izteikties. Paldies. Tad es došu vārdu Jakobam Šebestam, lai viņš var atbildēt jūsu jautājumiem. Un tad mēs pateiksimies par to, ka viņš ir atnācis pie mums šodien. Paldies! Paldies par man doto iespēju izteikties. Paldies par jūsu jautājumiem. Vispirms ļaujiet man sacīt, ka mēs esam dzirdējuši šajā diskusijā, ka mums ir pamats būt apmierinātiem ar mūsu sasniegumiem mūsu prezidentūras laikā. Jā, mums ir pamats būt eh, apmierinātiem ar savu darbu, ņemot vērā to, ka mēs eh, prezidējām īsu laika brīdi, taču mēs nevaram būt apmierināti ar pašu situāciju piensaimniecības nozare. Un eh, es uzturu sakars ar zemniekiem, lauksaimniekiem, un es zinu, cik sarežģīta ir šī brīdī situācija. Krīze piensaimniecības nozarē, kas arvien padziļinās, tiek uh, uzraudzīta, un mēs meklējam tālākus risinājumus. Un mēs a, aktivizējam zināmas instrumentus, kā piemēram uzglabāšanas atbalstu un arī tiek veikti iepirkumi. Un tādā veidā mēs atgriežamies pie diskusijas, kas norisinājās šī gada sākumā. Tā bija diskusija par eh, ekonomiskās atvesļošanas plānu un arī par veselības pārbaudi, pateicoties eh, kurai bija iespējams eh, uzsākt jaunas instrumentus Un šajā sakarā es arī ļoti augstu vērtēju jūsu komitejas darbu. Runājot par situāciju piensaimniecības tirgu, Eiropas komisija un visas Eiropas Savienības iestādes eh, sniegs ieguldījumu risinājumu meklēšanā. Ir vairāk instrumentu, ko mēs varētu izmantot. Iespējams, ka es gluži nevaru piekrist tiem cilvēkiem, kas uzskata, ka šie instrumenti arī tālāk pasliktinās situāciju Jā, šī krīze pat labam ir apstādināta, taču tomēr situācija nav daudz uzlabojusies. Es esmu apkopojis vairākus priekšlikumus no citā dalībvalstu ministriem. Un šī, šos priekšlikumus apspriedīs turpmākajās padomas sanāksmēs. Runājot par dēza jautājumu, tas, kā tiek uztverta kvalitāte un kā varētu uzlabot šo uztveri, pirms es, es uh, uzņēmos šos pienākums. 30 gadus es strādāju organizācijā, kas bija atbildīga par pārtikas drošības kontroli. Tāpēc es ļoti labi zinu šo jomu un eh, Eiropas eh, patērētāji pievērš daudz uzmanības pārtiks drošībai, un es pilnīgi piekrītu tam, ko jūs sakāt. Es darīšu visu, kas ir manos spēkos, lai nodrošinātu to, ka pārtika, kas nonāk mūsu tirgū no trešajām valstīm, atbilst tiem pašiem standartiem, kas tiek izvirzīti mūsu valstīm un e, mēs e, uzturēsim savu konkurenci ar ļoti augstiem kvalitātes standartiem. Tik uzdots jautājums iespējams e, atbildot uz to, ko es sacīju savā runā. Un šis jautājums bija par Lisabonas līgumu. Es apzinos šo problēmu. Es zinu, ka tā pastāv taču es neuzskatu, ka tā ir problēma. Es esmu optimists un es tiešām uzskatu, ka Lisabonas līgums tiks uh, ratificēts, pieņems visās dalībvalstīs. Un es esmu pārliecināts, uh, ka mūsu sadarbība būs uh, veiksmīga, kā jau mēs visi to vēlamies. Labi, vēlreiz paldies! Čehijas eh, ministram. Paldies, Jakub! Mēs tiešām ceram, ka, sada, ka koplāmuma procedūra stāsies spēkā no oktobra. Un savā ziņā tā jau ir izmantojama. Mm, bet šajā brīdī es gribētu pateikties ministram, un tagad būs uh, balsošanu, tad lūdzu visi sagatavojiet balsošanas karti. Eh, būs pavisam eh, īs eh, viens minūtes pārtraukums, viņš mēs turpinām. Bene, diamo inizio allora a questa sequenza. Labi, tad varbūt mēs varētu tagad sākt eh, balsojumu. Pirmais punkts. Balsojums saskaņā ar vienkāršoto procedūru par eh, sviestu un vaipienu pulvaru. Kā jau mēs eh, sacījām koordinātoru sanāksme un arī vakar eh, deputāti komisijai sacīja, un arī mēs komitejā esam tam piekrituši, ka jādara kaut kas vairāk sviesta un eh, vai piena pulvera nozarē, ņemot vērā krīzi. Un tā tad eh, mēs arī izvirzīsim balsojumam šo ideju Strasbūras sesijā. Tas tiks apspriests vairākās grupās, runājot par piensaimniecības nozari. Un pēc īpašās eh, sanāksmes eh, pirmdienas 7. datumā un eh, pēc sesijas Strasbūrā mēs uzdosim mutisku jautājumu komisijai. Tā bija ieteikušas grupas, bet arī komisijai mēs tā sacījām, un šorīt viss piekrita, ka ir ļoti svarīgi raidīt stipru signālu jau tagad. Raidīt šo signālu komisijai, lai mēs tādā veidā izdarām stingru izvēli pirms koplāmuma procedūras stāšanās spēkā. Tad, ja kā mēs ceram, e, referendums īrijā būs veiksmīgs. E, šorīt tika lūgts vārds e, mutiskajam grozījumam, un arī koordinātori apgalvoja, ka neviens nav pret to, lai iesniegtu uh, Um, grozījumu uh, sviestu un vājpienu pulveru jautājumā, lai uh, siera uzglabāšana būtu iespējama, kā bija iespējams arī līdz šim. Un Luis ir uh, ierosinājuši šī grozījuma būtību. Mums ir komisijai jāraid ļoti uh, skaidrs signāls un padomei. Un es ceru, ka jūs visi piekritīsiet. kā e, bija piekrituši arī jūsu koordinātori šorīt. Vai kādam ir kādi iebildumi par to, lai šo procedūru izvirzītu Ja nav uh, iebildumu, tad uh, vārds Luisam Kapos Santos. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Uh, man šķiet, uh, ka tā ir uh, vienošanās, par kuru mēs uh, vienojāmies uh, ar komisāru. Tātad tas ir signāls, kuru mēs raidām ar zināmu solidaritāti Mēs gribam strādāt ar padomu, lai panāktu risinājumu šai krīzei. Intervences mehānisma paplašināšana sieram, tātad eh, saglabāt to pašu, tos pašnoteikums, kas ir spēkā sviestam. Un es ceru, ka mūsu priekšlikums tiks atbalstīts. L'onorevole Silvestri ha chiesto di parlare? Silvestri, vai jūs gribētu izteikties? Ja ir diskusija, nu, pat labā nav diskusija. Labi. Labi, tad, ja varbūt vienkārši var vienotiet, vai mēs varētu balsot, tagad lūdzu balsojiet, vai jūs piekrītat ar Kapulas alasa eh, grozījumu, visi ir pret. Vai kāds atturs? Ejo. Labi, tad pieņemsim, ka ir apstiprināts. Paldies visiem komitejas locekļiem. Tātad mēs turpināsim. Non, non. La votazione elettronica non è necessaria, abbiamo soltanto bisogno di eh, rileggere. Mums nav vajadzīgs elektroniskais balsojums. Mums vienkārši jāizmanto parastais, parastā balsošanas procedūra. Lūdzu, cilvēki, kas ir pār šo grozījumu, paceliet roku. Paldies. Pret? Labi, kas atturas? Paldies. Tātad tas ir apstiprināts. Cioè, è approvato come emendamento legislativo. Sì, sì. Mm? Hm? Tātad šis grozījums ir apstiprināts. tā kā mēs esam pieņēmuši šo grozījumu, tad mums ir jāpieņem um, um, priekšlikums par sviestu un vāju pienu pulveri. Lūdzu, kas ir par? Pret? Kas atturas? Tātad mēs esam vienbalsīgi Uh, atbalstījuši priekšlikumu pagarināt intervences priestam vai piena pulverim, e, ieskaitot arī grozījumu par e, sieru uzglabāšanas paildzināšanu. Paldies! Imparerò a essere più veloce, però. <laughs> Passiamo al secondo punto. Norme comuni. Tā es te mēģinu pātrināt to procedūru Tā tiešā atbalsta schēmas lauksaimniekiem saskaņā ar kopējo lauksaimniecību politiku. Balsojums e, saskaņā ar vienkāršotu procedūru. Tas ir tehnisks elements, e, kas ir saistīts arī ar budžetu, un pēdējā sanāksmē mēs vienojāmies par vienkāršotas procedūras piemērošanu saskaņā ar 48. pantu pirmo punktu. Vai neviens nav pret? Ja neviens nav pret, tā tad šis ziņojums ir apstiprināts. Un tagad mums ir sarežģītāka procedūra par 2010. gada budžetu, trešā iedaļa. Un eh, pirms eh, sāksim balsojumu, varbūt eh, mēs varētu balsot pa uh, uh, blokiem par visiem grozījumiem, kas attiec uz provizorisko budžeta projektu. Tātad atgriežamies pie iepriekšējā budžeta projekta. Tātad uh, par visiem grozījumiem, kas attiecas uz šo budžeta pozīciju. Jēgles kundze, vai jūs gribētu izteikties. Nu labi, tad ja mēs piekrītam, varbūt mēs varētu balsot par bloku, par grozījumu, kas uh, atjauno provizorisko budžetu projektu šajā sadaļā. Lūdzu, kas ir pār elektroniski? Mēs balsosim elektroniski. Aspettate che si attivi la macchina. Viss ir pārbaudījuši, vai balsošanas ierīces darbojās. Ma come si vota? Voto è eh, verde. Ah. Allora, eh, il voto è aperto. Tātad eh, sākam balsot, saka priekšsēdētāja kungs, sākam balsot. Beidzam balsot. 36 nobalsojuši, 33 par, 2 pret, 1 ir atturējies. Pieņemts. Adesso procediamo con i voti sui... Un eh, tagad turpināsim balsot par atsevišķajiem grozījumiem, saka priekšsēdētāja kungs. Mēs esam par pirmo nodaļu nobalsojuši blokā, un tagad balsosim par atsevišķiem grozījumiem. Sākam balsošanu. Abbiamo dei problemi tecnici sulla macchina. Izskatās, ka mums ir nelielas tehniskās problēmas. Daļa mašīnu izskatās, ka nedarbojas. Ja nedarbojas, tad balsosim ar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 Allora, iniziamo i voti per i sì. Tātad eh, sāksim par atsevišķiem grozījumiem. Un mums ir jābalso ar roku pacelšanas metodi, jo mums ir nelielas tehniskas problēmas. Vēl bez tam izrādās ir eh, jauni kolēģi, kuri nezin, kā izmantot balsošanas mašīnu, un tagad sākam balsot par pirmo grozījumu 52, 32. 252. 55, 55, saka priekšsēdētāji. Un, un vote séparé sur l'ensemble de cet amendement, puisqu'il y a plusieurs euh, amendements. Es vēlētos, lai mēs atsevišķi balsotu par visiem grozījumiem, jo tie attiecās uz atpakaļmaksājumiem par dažādiem produktiem lauksaimniekiem. Līdz ar to mēs runājam par diviem pirmajiem grozījumiem, un pēc tam mēs varam balsot blokā. Līdz ar to mēs atdalām divus pirmos grozījumus no pārējiem grozījumiem. Vispirms, jā, Stefan, tas ir tas, ko es vēlējos pateikt. Tātad mēs balsojam nevis par visiem grozījumiem atsevišķi, bet tikai par tādiem, kas attiecās uz konkrētiem produktiem. Tātad eh, tas attu, attiecās uz dažādiem graudaugiem, un pēc tam mēs balsosim par atsevišķiem produktiem. Uh,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 eksporta atbalsta atcelšanu pārējiem produktiem par? Pacēla roku, bet viņš nezina par ko. Chi è contrario? Pret? E chi si astiene? Atturās. L'emendamento è stato rigettato. Allora, l'emendamento 50... Līdz ar to priekšlikums norādīts. 52, 52. Split. Ir noraidīts. 17. Adesso procediamo al voto. Līdz ar to mēs turpinam balsojumu, un tagad balsosim par 52, 01. 52, 01.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 52,83 par pret. Atturās. Noraidīts. Piecdesmit 371 par. Pret. Atturās. Noraidīts. some remarks. Okay. Passiamo all'emendamento 50. Līdz ar to ejam tālāk. 53, 27. 53, 27. Zaļie vai zaļo grupu vēlētos izteikties? Martin, vārds jums. Jā, ir pilnīgi pieņemams, ka mēs naudu šim nolūkam neatdodam. Devo chiedervi se c'è qualcuno contrario a questo. Es vēlētos pajautāt, vai ir vēl kāds, kas ir pret šo grozījumu? Ja ir kāds, kas ir pret, balsojam. Possiamo procedere al voto, perché è un emendamento orale. Tas ir mutiskais grozījums, vai viss ir par? Tad mēs par to balsojam. Ora votiamo il 53. Balsojam par 53.27. Bez tā, ko ierosināja Mārtiņš par. E adesso chi è contrario? Pret.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 pret, atturas. Grozījums 52,77 noraidīts. Ora si va all'emendamento 50. Dodamies tālāk. 52, 58, 52, 58 par pret, atturas. Grozījums 5, 2, 5, 8 noraidīts. Emendamento 50. Grozījums 52.05 par pret atturas pieņemts. Grozījums 53.19 par pret atturas Grozījums pieņemts. Nākamais grozījums 53.18 par pret atturas Grozījums pieņemts. Grozījums 5209 par pret, atturas, grozījums pieņemts. Grozījums 5210 par pret atturas. Grozījums pieņemts. Piecdesmit divi, septiņdesmit pieci par pret, atturas, pieņemts. Piecdesmit divi sešdesmit par pret noraid, atturās, es atvainojos, noraidīts. Piecdesmit divi, astoņdesmit viens par pret atturās noraidīts. Grozījums 52, 84. Tas ir ticis atsaukts 52, 93. 52, 93 par. Pret. Atturas. Grozījums pieņemts.

atturas. Grozījums pieņemts. Jā, mēs ejam lēni uz priekšu, bet cerams, ka drīz pabeigsim. 52,87 par pret. Atturas. Pieņemts. 53, 17. Nē, to jau mēs pieņēmām, saka priekšsēžu kungs. 53, 28. Par pret. Atturas. Grozījums noraidīts. 52,88. Un tam ir iesniegts eh, mutisks grozējums. Tātad Martin vārds jums. Mēs eh, vēlētos šim grozījumam sniegt nelielu papildinājumu. Es to nolasīšu angliski. Mēs uzskatām, ka vajadzētu organizēt ražotāju organizācijām sa saņemt adekvātu informāciju par pieprasījumu un piedāvājumu. Allora, eh, metto ai voti l'emendamento. Jā, saka priekšsēdētāja kungs. Tātad mēs balsojam par mutisko grozījumu. Paldies, priekšsēdētājs kungs, priekšsēdētājs kungs. Mēs esam daudz runājuši un arī diskutējuši par šiem jautājumiem, bet šeit neiet runa par kooperatīviem, par akciju sabiedrībām. Ja par to tiek runāts, tad mēs piekrītam šim grozījumam, mutiskajam grozījumam. Ja nē, tad mēs to noraidīsim. Mēs runājam par ražotāju organizācijām un kooperatīviem. Uh, la nostra relatrice dice di includere. Jā, Tā tad jūs apgalvojat, ka mums ir jārunā gan par ražotājiem, gan par kooperatīviem. Un ja mēs iekļaujam kooperatīvus, tad jūs tam piekrītiet. Tā tad mēs balsojam par šīm izmaiņām 52,88 ar mutisko grozījumu par pret atturas 52,88 pieņemts. Grozījums 53.26. Balsosim tikai par pirmo šā grozījuma daļu. 53.26. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. Kaut kas nedarbojas? Tagad darbojas, jautā priekšsēdus. Tagad pārējām pie grozījuma 52, 89. 52, 89. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 52,90 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Piecdesmit divi sešpadsmit par pret atturas, pieņemts. 52, 51 pār. Lūdzu, turiet rokas augšā tie, kas pār. 52, 51. pret. Pieņemts. Nākamais grozījums 52.17. Par. Pret. Atturas. Grozījums pieņemts. 52, 18. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Piecdesmit divi, piecdesmit trīs par pret. Atturas noraidīts. Piecdesmit divi, piecdesmit četri par pret. Noraidīts. Nākamais 52,67 par pret atturas. Pieņemts. 52, 55 par pret atturas pieņemts. 53.11 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Piecdesmit trīs divpadsmit par pret atturas Noraidīts. 53.13 par pret atturas noraidīts. 53.14 par pret atturas noraidīts. 52, 80 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 52, 63 par. Pret. Atturas. Noraidīts.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 atturas, noraidīts. Piecdesmit divi, sešdesmit viens. Dalītais balsojums. Balsojam divās daļās par pirmo daļu par atturas. Grozījums noraidīts. Pirmā daļa. Otrā daļa 52,61 pār. Pret. Atturas. Otrā daļa noraidīta.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 Pieņemts. 52, 21. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Piecdesmit divi, sešdesmit seši par pret, atturas, pieņemts. 53,29 par, pret, atturas, pieņemts. 52,91 par, pret pret, atturas, pieņemts. Piecdesmit divi, četrdesmit deviņi par, pret, atturas, pieņemts.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 atturas, noraidīts. Piecdesmit divi, septiņdesmit četri pār, pret, atturas, pieņemts. Un pēdējais grozījums 52, 31 par. Nē, es atvainojos, saka priekšsēdētāja kungs. Tātad mēs esam pabeiguši balsojumu. before we come to the presentation. This one. This one we'll make out later. Allora, prima di dare il via... Pirms Mēs dodamies tālāk darba kārtības izpildē. Un pirms mēs dzirdēsim prezentāciju par pētījumu par augsto darbības izmaksām, mums ir jāizskata 14. darba kārtības punkts. Tātad mēs balsosim par jautājumu saistībā ar 115. pantu saistībā ar krīzi piensaimniecības nozarēm. Par to jau esam runājuši un runājām par to koordinātoru sēdē. Ir iespējams šo jautājumu izskatīt plenārsēdē, jo situācija piensaimniecības nozarē ir ārkārtīgi smaga. Tāpēc vēlētos, lai visi grupu koordinātori, pat iespējams grupu priekšsēdētāji, būtu gatavi izskatīt šo jautājumu, un ja debats būs, tad ir jānāk klajā ar priekšlikumiem. Mums nebūs pietiekami daudz laika sagatavot rezolūcijas šajā komitejā, un tāpēc es vēlētos, lai grupas sagatavotu priekšlikums diskusijām plenārsēdēs. Šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, un vēlētos to vēlreiz uzsvērt. Vai ir kāds, kas ir pret? Nē. Līdz ar to esam pieņēmuši šo jautājumu, un tagad eh, esam pieņēmuši jautājumu par šai tēmas izskatīšanu Strasbūrām. Tagad pārceļamies atpakaļ pie 13. punkta - iepazīstināšana ar pētījumu par augsto darbības izmaksu ietekmi uz gaļas ieguvēju paredzētu mailopu turēšanu Eiropas Savienībā. Vēlētos šeit sveikt Filipu Kato. Kato kungs sveicin jūs. Un eh, Kato kungs mums, mūs iepazīstinās ar šo pētījumu, Koto kungs, eh, vārds jums. Cette étude eh, correspond une commande du... Paldies, priekšsādātāji. Iepriekšējā uh, lauksaimniecības uh, attīstības komiteja bija pasūtījuši šo pētījumu, un tad mēs uh, salīdzinājām enerģijas un uh, graudu cenu paaugstināšanās eh, iespaidu uz um, lopu audzināšanas sistēmām Eiropā. Tad mūsu uzdevums bija uh, secināt, uh, kādas ir problēmas, kā varētu izvairīties no krīzes turpmāk un arī piedāvāt uh, rekomendācijas. Metode, kur mēs izmantojām, ir uh, Eh, vispirms eh, koncentrēties uz periodu no 2004. līdz 2008. gadu. 2008. un 2007. gadā bija diezgan eh, stabila situācija. No 2007. līdz 2008. gadam bija, gadam bija tiešām milzīgs cenu pieaugums. Un mēs izšķirāmies atbalstīt, balstīt savu pētījumu uz tipiskām fermām Um, kopienas lauksaimniecības grāmatvedības datu tīklā bija problēmas saistībā ar uh, dažādiem datiem attiecībā uz 2007. un 2008. gadu. Un uh, mēs uh, Eh, nolēmām nodarboties ar vairākām valstīm, tātad attiecībā uz vēžu Franciju, Vāciju, Itāliju, apvienotā karaliste, uz eh, mājputniem Francija, Nīderlanda, Polija, eh, cūgaļu Francija, Vācija, Nīderlanda, Polija un aitām Francija, Itālija, Īrija, apvienotā karaliste. Un runājot par metodoloģiju, jāuzsver, ka mēs aprēķinājām visu eiro Protams, ka valodas mājiņa kurs eh, ir mainījies īpaši pēdējā laikā attiecībā uz mārciņu, angļu mārciņas lotiem. Un tātad mēs eh, izskatījām reālās darbības izmaksas, ieskaitot arī uh, saimniecībās audzētas uh, lobarības izmaksas un arī uh, alternatīvās izmaksas attiecībā uz ģimenes nodarbināšanu un uh, kapitālu un arī zemes izmaksām. Protams, ka šis pētījums bija sarežģīts. Bija pavisam 11 eksperti no astoņām dažādām organizācijām. Un arī šeit ir eksperti no, no Vaningens universitātes. Uh, Nīderlandē un arī no lopaudzēšanas institūta Francijā. Uh, Runājot par izmaksu kāpumu, šeit jūs redzat līknes. Un eh, te ir runa par uh, lobarību, par sojas raušiem, miežiem, lobarības kviešiem, kukurūzu no 98. gada janvāra. Un tad jūs redzat, ka, ka uh, eh, 2008. gada vasarā cenas bija pieaugušas un uh, līdzīga situācija bija arī 2004. gada janvārī. Un uh, cenas īpaši attiecībā uz uh, soju un kukurūzu paaugstinājās tajā laikā, uh, kad paaugstinājās arī naftas cenas, te jūs redzat to sarkano līkni un uh, tā parādība. Uh, bija novērojami 2004. gadā, un tad jūs redzat arī attiecīgi paaugstinās citas cenas. Līdz ar to arī cenas lobarībai nav stabilas. Un šat, tātad šī cena nestabilitāte ir saistīta ar citām cenām. Uh, Tātad eh, kāds bija iespējas eh, cenu nestabilitātei uz, uz eh, lopaudzēšanu? Te jūs redzat salīdzinājumu. Jūs redzat līdz 1990. gadiem. Un no 2000. gada līdz 2006. gadam bija tāds stabils periods, un tad pēc tam atkal paaugstinās cenas kas ir pilnīgi pretstatā iepriekšējiem divām desmit gadiem. Un eh, varētu domāt, ka šī tendence bija tikai dažās valstīs, bet jūs, ja mēs paraugāties uz eh, datiem vairākās valstīs, jūs redzat, ka tā tendence ir līdzīga. Runājot par enerģijas cenām, protams, ka tām ir bijis tieši iespējas uz izmaksām lopu audzēšanā. Un eh, te mēs redzam, ka, um, ka lobarības cenas ir tieši saistīts ar naftas cenu. Taču interesanti ir tas, ka lobarības cenas nesamazinājās tad, kad samazinājās naftas cenas 2009. gada trešajā semestrī. Lobarības cenas jau kopš 2008. gada rudens ir paaugstinājušās, un tādas arī ir palikušas. Un te runājot par vēršu un eh, par eh, aitu, aitu eh, nozari pretstatā maiputnu un cūkaudzēšanas nozarei. Tātad runājot par uh, vērš, par lopu, uh, par uh, vēršu gaļu um, Eiropā divas trešdaļas no šīs gaļas uh, nāk no, uh, ir saistīta ar um, piensaimniecības nozari. Ir pilnīgi neiespējami atdalīt šo te gaļas jomu no piensaimniecības jomu. Tātad, uh, zemnieki, kam ir uh, slaucamas govis vai tādas uh, govis, uh, kas tiek audzētas uh, gaļai, tās joms nav šķirams. Un tas attiec gan uz govīm, gan uz zvēršiem. Šī schēma ir mazliet uh, sarežģīta, taču ziņojumā, lielie ziņojumi jūs sapratīsiet sīkāk. Te ir runa uh, par eh, ražošanas cenām. Un šīs cenas ir ļoti eh, atšķirīgas. Tās ir atkarīgas no konkrētās cenas. Tas ir no, eh, no 3,3 eiro līdz 4,4 eiro 2007. gadā atkarībā no pie, pielietotās sistēmas. Tā te ir liels atšķirības. Taču mēs redzam liels atšķirības arī šo te izmaksu sadalījumā. Tātad, piemēram, lobarība maksā no 8 līdz 25 procentiem no visām izmaksām. Un vēl ļoti svarīgs jautājums. Un eh, ir, ka eh, darbības izmaksas bieži vien ir lielākas nekā uh, ieņēmumi. Un tādā ziņā 2007. gads ir bijis pilnīgi neveiksmīgs. Un ja mēs salīdzinām, kāda ir bijis evolu, evolūcija no 2004. līdz 2008. gadam, var redzēt, ka šis pieaugums ir bijis ļoti liels. Tātad tas ir bijis no 9 līdz 38 procentiem eh, laikā no 2005. līdz 2008. gadam un tas ir lielā mērā uh, saistīts ar, uh, ar uh, tieši lobarības izmaksām, mazāk ar izmaksām pašā saimniecībā. Ir redzams, ka lopu uzbarotāju izmaksas arī ir pieaugušas. Un salīdzinot piecas sistēmas, mēs redzam, ka tās atšķirības ir vēl lielākas. Uh, nobarošanas uh, nozare. Un uh, te ir redzams, viens, ka atšķirības ir liels no 1,5 eiro par dzīvesvaru kilogramu līdz 3 eiro veikalos. bet eh, ieguldāmā darba izmaksas ir daudz lielākas salīdzinot ar katru kilogramu. Un līdz ar to skaidrs, ka lauksaimnieki ir eh, ļoti lielā mērā at atkarīgi no tiešā atbalsta, vai tas būtu piesaistītais vai atsaistītais eh, atbalsts. Paraudzīsimies, kas notiek citās valstīs. Un tas ir agri benchmark pasaules paneļa organizācijas dati. Te mēs redzam, kāda ir rezultāta citā sistēma. Tā pirmā ir šī īrijas sistēma, otrā sistēma ir Spānijas sistēma. Tātad te ir runa par 790 jauniem vēršiem, tad ir Brazīlijas sistēma, Austrālijas un Kanādas sistēma. Un te mēs redzam, ka īrijā darbības izmaksas ir eh, līdzīgs, līdzīgs tām, ko mēs redzējām eh, četru iepriekšējo valstu gadījumā. Un eh, Brazīlijā un Kanādā šīs izmaksas ir daudz mazākas. Tā ir tikai puse no tā, kas ir Eiropā un tas ir saistīts eh, ar eh, lobarības izmaksām, taču visvairāk tieši ar eh, darba izmaksām. Taču, ja mēs ņemam vērā, kā, kādi ir šie faktori trešās valstīs Brazīlijā un Kanādā, tad skaidrs, ka ar produktiem, saviem produktiem vien viņi nevar šīs izmaksas sekt. Nu, un tad runājot par ieteikumiem, mēs esam izstrādājuši e, scenārijus, kāda varētu būt nākotnē, piemēram, 2008. gada decembrī iespējamais PTO e, nolīgums un 2013. E, gadā samazinātos par 25% atbalsts. Un mēs uzskatām, ka iekšējā cena varētu samazināt par 23% 2000, līdz 2014. gadam. E, zināms, e, tarifu pozīcijas e, tad varētu izmantot daudz zemāku ievešanas tarifu Mēs esam uh, uh, pieņēmuši, ka ka nobarotāji uh, cietīs vairāk un, uh, un līdz ar to viņiem būs grūtāk. Un e, īpašas problēmas būtu Vācijas uh, sistēmai, pat tad, ja netiktu noslēgts PTO nolīgums. Un sistēmām ir maz iespējas pielāgoties situācijai, kas mainās. Šīs sistēmas būtībā nav spējīgs to izdarīt. Runājot par Itālijas vai Spānijas sistēmu, tā ir mērķēta uz konkrētu tirgu, un tāpēc sanāk, ka šīs, eh, šī gaļa tad ir dārgāk nekā eh, gaļa citos tirgos. Eh, runājot par darba produktivitāti. Arī šeit ir eh, ļoti liela atkarība no tieša atbalsta. Un runājot tagad par eh, aitkopību, jau iepriekšējā sasaukumā mēs, eh, mums bija prezentācija par šo nozari. Pēdējo 20 gadu laikā šī nozara piedzīvo vislielāko krīzi no visām lauksaimniecības nozari. Tad tā ir samazinājusies par vienu piekdaļu 18 gadu laikā. Pēdējo divu gadu laikā 27 dalību valstīs par 4% samazinājies ganāmpulku daudzums. Un eh, runājot par lauksaimniecības attīstību un klimatu, uh, ir uh, vairums aitu tiek audzēts tieši šajās nelabvēlīgajās lauksaimniecības uh, zonās. Uh, dienvidos parasti tiek audzēt lopi pienam, bet bet ziemeļos tas ir gaļas veidošanai. Mēs balstījāmies uz sistēmām, kas uh, ražo gaļu, tas ir uh, Anglijā vai Francija. I, īrijā un Anglijā uh, pamatā tiek uh, aitas barotas ar zāli, Un šīs izmaksas ir zemākas nekā darbības izmaksas Francijā. Un jūs redzat eh, zilajā, violetā joma, kur, kur Francijā šīs izmaksas ir ļoti augstas. Citās valstīs šīs izmaksas ir līdzīgas. Labajā pusē jūs redzat tās valstis, kas izmanto ganības, un kreisajā pusē tās, kas baro ar zāli. Un te jūs redzat nākošajā slaidā, kādas ir izmaksas, kāds ir ieguvums par katru aitu. Un Francijā tikai 40% aitu tiek audzētas uz vietas Un te jūs redzat situāciju apvienotāju karalistē pavisam citādi. Tātad īrijā situācija ir tāda, ka 30% no visām uh, darbības izmaksām ir zemākas ganību izmantošanas dēļ. Francijā mēs e, uzskatām, ka uh, ir tāda kļūda uzskatīt, ka šis pētījums nav bijis īpaši svarīgs. Un tāpēc. Uh, Um, tāpēc atbalsts tiek vairāk piešķirts uh, aitkopībai un uh, pateicoties tam, tad uh, tā nozara var uzlaboties. Bet eh, tā kā atbalsts pamazināsies par 25%, tad, eh, protams, problēmas tikai pieaugs. Tās sistēmas, kas balstojas uz, eh, balstās uz, ganām, uz ganībām, ir īpaši izturīgas, tad, kad mainās citas izmaksas. Līdz ar to tur ir eh, vai, vairāk eh, labumu un mazāk ļaunumu. Tā ir ieteicamāka sistēma. Protams, ka eh, ļoti grūti ir, ļoti liels ir darba izmaksas aitkopībā. Es gribētu pastāstīt par mājputniem un, un par, eh, un tas varētu būt pīles vai, eh, vai vistas, es runāšu par broileru gaļu, un tā ir starptautiska salīdzinājuma tabula, kas balstās uz datiem 2007. gadā Kreisajā pusē jūs redzat Eiropas valstis, Nīderlanda, Vācija, Francija, apvienotā karalista, kas ir galvenās uh, producējošās valsts, un uh, nav lielas atšķirības starp eh, Eiropas valstīm attiecībā uz darbības izmaksām. Es gribētu uzsvērt tās atšķirības, kas ir ar citām valstīm, kas ir pa labi. Šeit tabulā ASV, Taizeme, Brazīlija. Tur ir daudz mazākas darbības izmaksas salīdzinot ar ES valstī, piemēram, tikai ap 40% Brazīlijā un arī ASV. Tātad tas ir e, darbības e, izmaksas e, saimniecība līmenī, ja jūs paraugāties uz citām izmaksām, tad tas noteikti būs daudz, atšķirība būtu daudz lielāka. Un tā tad eh, tāds valsts, kur ir eh, mazi izdevumi, piemēram, Brazīlija, tad, protams, tās ir tuvu uh, pie tiem uh, lobarības avotiem, tās pašas audzēs soju, tur ir labs uh, klimats, labas, labi apstākļi un arī mazākas darbspēka izmaksas, un es gribētu uzsvērt mazāk arī visādu standārtu attiecībā uz pārtiks drošību, un līdz ar to Tur ražot gaļu ir daudz lētāk salīdzinot ar Eiropu. Nu, un dažas, eh, daži komentāri par eh, ieņēmumiem. Te ir situācija Nīderlandē un Francijā, sistēmas atšķirības. Francijā saimniecības strādāja integrētajām sistēmām, daļu no riska uzņemas eh, pārstrādes uzņēmumi un tas ir citādi Nīderlandē un Polijā. Kā jūs redzat, zilā līnija ir tāda uz augšu un uz leju, un Nīderlandē 2008. gadā saimniecībām nebija ieņēmumi, bet jūs redzat, Francijā sarkanā līnijas situācija ir daudz stabilāka, bet jūs redzat, ka tīs ieņēmumu līmenis vispār ir stabili mazs, un tas nebūtu pietiekoši Uh, maisaimniecības izdevumiem. Tātad jūs redzat, ka šajās abās valstīs ieņēmumi ir bijuši zemi. Un nākošajā attēlā jūs redzat, kā, kāda ir situācija konkurēt ar Brazīliju. Brazīlija ir lielākā gaļas uh, eksportētāja. Uh, te ir tātad. Uh, filējas cenas. Te jūs redzat, e, zilais ir e, ļoti augsti tarifi, kas ir jāmaksā par uh, importēšanu uz Eiropu, bet jūs redzat, ka tomēr konkurence ir ļoti liela, lai arī tarifi ir augsti. Un ir arī kvotu sistēma. Tomēr neskatoties kvotām, ar vienu būs konkurence no Brazīlijas. PTO eh, vienošanās eh, rezultātā skaidrs, ja tāda būtu tik sasniegt, ka, ka būs liela konkurence no Taizemes un uh, Brazīlijas. Un beidzot par runāt par broileru, te mēs salīdzinājām vairākas uh, ražošanas sistēmas, Te tāda integrētā sistēma, neintegrētā sistēma. Integrētā sistēma, kā jau es teicu, ir pastāvīgi ienākumi uh, fermeriem, taču tas ir atkarīgs no integrētāja politikas. Un uh, tā var, šī sistēma var arī ātri atbildēt uz situāciju tirgū, reaģēt šo situāciju, tā bija, tā bija pirms tiem gadiem. Un eh, neintegrētajā sistēmā saimniec, eh, zemnieki ir eh, pastāvīgāki, taču viņi nevar tik ātri reaģēt uz situācijas izmaiņām. Un laba rūža produkcija Francijā ir arī līdzīga situācija citur, ka ir uh, Eh, zemas cenas, taču daudz konkurences no valstīm, kuras es pieminēju. Tad vien, viena ceturdaļa no šī eh, ražojuma ir ļoti labas kvalitātes, taču arī daudz augstākas eh, darbības izmaksas. Pagājuši gadu bija ļoti grūts periods labas kvalitātes uh, produktiem, jo ļoti pieauga darbības izmaksas. Tāpēc Eiropā būtu vēlams, eh, lai eh, cenas uzlabotos eh, augstas kvalitātes produkcijai. Un tad šīs produkts, produkts tiks ražots vairāk. Un komentāri par uh, cūgaļu. Kreisajā pusē jūs redzat eh, cūgaļas ražošanu galvenajās valstīs - Francijā, Nīderlandē, Vācijā, Polijā. Un tad pa labi citas valstis, jūs redzat, ka secinājumi ir tādi paši kā attiecībā uz vēršgaļu un mājputniem. Jūs redzat, ka izmaksas eh, ir līdzīgas, eh, ir nelielas atšķirības, tas attiektos, piemēram, uz Dāniju, bet labajā pusē uh, darbības izmaksas Brazīlijā ir daudz zemāks, arī tāpat 30-40% zemāk, un uh, izskaidrojums ir tāds pats. Uh, uh mazāk regulējumu, maz, uh, mazāks darba izmaksas. Un te mums arī ir daži skaitļi, es jums parādīšu tikai par Franciju un Nīderlandu. Tātad uh, Nīderlanda labajā pusē, Francija kreisajā. Te jūs redzat šo ciklu, un šī nozara tā ir pazīstama ar, ar to, ka tur ir liela amplitūda, kad iet labi, kad iet slikti, atbildot konkrēto situāciju tirgi. Un kā jūs redzat, abās valstīs uh, reakcija ir vienāda. Un tā tad uh, ieguvums būtu 25 līdz 35 tūkstoši eiro uz saimniecību, un tas eh, nebūtu pietiekoši, lai varētu ievērot jaunos regulējumus. Nākošajā attēlā es jums varu parādīt, kāda ir situācija Nīderlandē un Francijā. Lielas atšķirības saimniecību līmenī, un jūs redzat, ka dažām saimniecībām ir labāki rezultāti un labākas cenas, un uh, līdz ar to ieņēmumi ir lielāki. Te jūs redzat, ka tās atšķirības ir lielas ieņēmumu ziņā. Un tas, uh, at, tas attiecas no tā, um, tas ir atkarīgs no tā, vai tās ir barotāju fermas vai, uh, vai kaušanas fermas. Un ir ir liela konkurence, un tā ir saistīta Uh, ar konkrētajiem, uh, konkrētajiem gaļas gabaliem. Piemēram, uh, kreisajā pusē tā ir plecu daļa. Eiropā tur ir um, daudz pārstrādes izdevumu, labajā pusē ir no citām valstīm, jā, bet tur tomēr ir liela transporta izdevumi un arī ievešanas nodokļi. Un tad, eh, ja ar šo te eh, PTO nolīgumu būtu turpinātos ar vienu lielu konkurenci. Tālāk jūs redzat eh, situāciju vairākās valstīs, Nīderlandē un Dānijā ir izteikta specializācija. Un tā, tās ir nobarošanas fermas, taču ir uh, lielas amplitūdas starp ieņēmumiem. Uh, Tad tālāk jūs redzat Nīderlandu, Dāniju, Franciju, tajās fermās, kas eh, specializējas uz eh, um, kaušanu. Tātad nav tik lieli eh, izdevumi un arī nav liela amplitūda. Un tad ir vidēja lieluma uh, cūku uh, fermas, kur ir uh, augstas izmaksas, mazāk riski taču arī mazāk uh, iespējas kaut ko uzlabot. Un ir ļoti specifiska situācija Polijā un Vācijā, kur ir nelielas cūku fermas. Uh, šīs fermas ir uh, vairāk spējīgas pielāgoties situācijai un cenas arī ir nelielas. Paldies! Paldies, Pīter! Pēdējais. Uh, Eh, pēdējā daļā mēs runājam par eh, rekomendācijām, ko mēs varētu ieteikt. Un 55, eh, 55 dažādi dalībnieki astoņās valstīs tika aptaujāti Un šīs rekomendācijas tika sadalītas piecās nodaļās, un sākot ar 17. lapas pusi, jūs to varat lasīt līdz 22. lapas pusē, 22. lapas pusē mūsu lielajā um, pētījumā. Jūs uh, pirmajā uh, daļā redzējāt, uh, par ko, kāda bija mērķēt, vispār kādu atbildsniegt lielajai konkurencei. Tas attiecas uz vairākiem lauksaimniecības sektoriem, bet īpaši tieši uz gaļas ražošanas sektoru. Un tāpēc mēs iesakām drastiski, drastiski um, samazināt uh, tarifu slieksni tām. Uh, tām nozarēm, ko, kas, ko mēs devējam, uh, tiem produktiem, kas ir jūtīgi pirmajā daļā uh, šorīt bija runa par normām, kas Eiropā ir daudz stingrāks nekā citās pasaules daļās. Uh, šīs normas tiek apsprietas PTO un arī kodeks elementārijus kontekstā. Šīs uh, normas uh, atkarībā no konkrētās nozares, protams, uh, E, ietekmē cenu pieaugumu no 5 līdz 10 procenti. Un e, nerunājot par e, sanitāriem aspektiem, protams, ka mēs daudz runājam par šo pārtiks drošību, tie ir saistīti arī par labturības aspektiem un ar klimatu. Un tādēļ mēs piedāvājam, lai Eiropas Savienība darītu daudz vairāk, lai būtu uzstājīgi šajās starptautiskajās organizācijās. Un lai tiktu, tiktu pieprasīt tādu pašu standārtu visā pasaulē. Un mēs arī pieprasām, lai visur tiktu ieviesta izcelsmes valsts uh, marķējuma sistēma. Un tas, tas būtu patērētāja labā, un tad arī normas tikt piemērotas visur vienādi. Un, protams, mēs redzam, ka uh, konkurence īpaši izpauž tajos produktos, kas vienā valstī ir un citā nav. Piemēram, tas attiec uz uh, lielo gaļu, ko var uh, iesaldēt uz 3-4 mēnešiem. Un uh, tāpēc uh, patērētājiem ir svarīgi, ko viņš pērk. Uh, Un, eh, protams, te vēl ir jārunā arī par klimata izmaiņām, jo skaidrs, ka lopkopība iespaido klimatu lielā mērā. Un tāpēc būtu jānormalizē, jāreglamentē um, ogliskābās gāzes veidošana lopkopībā. Un eh, vajag, lai šis, uh, uh, lai lai tiktu uh, reklamēta atbildīga uh, lielopgaļas, uh, atbildīga gaļas patērēšana, lai tiktu investēts arī enerģētikas nozarē un lai, lai klimata izmaiņas ietekmētu mazāk un mums jāstimulē e, tā darbība, ko Anglijā sauc benchmarking, var sakot, jābūt ir pārdomu grupām, kuras virza šo procesu. Un jūs redzēsiet šajā pētījumā, ka e, viens no izmaksu pieauguma cēloņiem bija tieši politika saistībā ar e, ekoloģisko degvielu ja mēs sekmējam, stimulējam uh, ekoloģisko degvielu, tad, protams, mēs arī paaugstinām cenas lopu audzētājiem. Tāpēc uh, risinājums būtu izmantot uh, blakus produktus, kas nāk no lopa audzēšanas un uh, kurus tad varētu izmantot citās nozarēs, bet, protams, ka te ir jāveic papildu pētījumu. Un trešais jautājums, kā var eh, stāties pretī cēnu nestabilitātei. Tā ir bijis pagātnē, būs arī nākotnē iespējams. Mēs zinām, ka eh, bija eh, spekulācijas ar graudaugiem. Un tas attiec īpaši uz nabadzīgām valstīm. Tāpēc būtu jā, jāpanāk, lai spekulācija nebūtu iespējama starptautiskā līmenī. Mēs arī uzskatām, ka regulējuma instrumenti, tirgus regulējuma instrumenti ir jāuztur spēkā. Es domāju, piemēram, par privāto glabāšanu vai par drošību. Protams, te var runāt par eh, kompensācijām. Es domāju, ka kompensācijas ir vajadzīgas krīzes gadījumā. Taču mums jābūt, iespē, jābūt iespējami Eiropā reaģēt uz šādām situācijām un mēs iesakām dalībvalstīm vairāk ieguldīt riska, instru, riska vadības instrumentos, arī uzturēt eh, piesaistījumu, eh, kompensācijām par eh, lopkopību, īpaši pēc 2013. gadā Jo skaidrs, ka šīm nozarēm e, situācija ir tāda, ka viņām jāzina, kas viņas gaida nākotnē. Un tad nākošais jāsamazina izmaksas, kas saistītas ar regulējumu, un mēs e, izsludinām moratoriju e, visām, visiem regulējumiem, kas smagi iespaidotu izmaksas īpaši gaļas ražošanas nozare. Es atvainojos. Vai jūs varētu uh, izteikties īsāk, jo mums uh, vai, jau laiks ir beidzies? Uh, liels paldies! Jūs varat uh, sīkāk informāciju atrast, uh, izlasot visu manu uh, pētījumu. Liels paldies par jūsu uzmanību! Paldies, saka, prieksēž, saka nākamais runātājs câtorva dintre preocupările existente în acest moment? Es domāju, ka jūs esat, uh, ka šis pētījums ir atbildējis uz uh, visām ļoti daudzām, uh, daudziem problemātiskiem jautājumiem. Un iespējams, ka radīsies vēl jauni jautājumi, tā kā tas ir mūsu darba kārtības pēdējais punkts, tad mēs pārtraucam.